Rīt parlaments balsos par uh, seksuālo minoritāšu vajāšanu Čečenijā. Es gribētu aicināt atbildīgās iestādes izbēgt šo vardarbību un aizsargāt uh, potenciālos uh, upurus. Es gribētu, lai tiek ievērota starp